El señor presidente. Gracias. Gracias. Priekšsēdētāja kungs. Se reanuda la sesión. El acta de la sesión de ayer está disponible. Lielas paldies. Sāksim darbu. Iepriekšējais sanāksmes protokols ir pieejams, vai kādam ir kādi iebildumi pret protokolu? Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts.